Tas ir mutisks jautājums komisijai par uh, direktīvas uh, piemērošanu, par uh, degvielu kvalitāti, kur bitumens ir galvenais jautājums. Priekšstādpunkts pārtrauc runāt. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. Eh, Jā, es gribētu izlabot sevi, saka priekšsēdētājs. Tas nebija darba kārtības punkts, pie kura mēs tagad strādāsim. Mēs tagad pārējiem pie darba kārtības punkta Švāba kunga ziņojums par patērētāju tiesībām. Vispirms vārdu došu referentam Švāba kungam. Paldies priekšēdātāji, cienījamies kolēģis un kolēģi, komisārs kundze. Vispirms es eh, vēlētos, un šajā gadījumā tā nav tikai vienkārši pieklājība, bet eh, ļoti nopietni gribētu teikt paldies visiem kolēģiem, kas strādāja pie šī kompromisa, par kuriem mēs šodien konsultējamies, diskutējam. Eh, Valīs kundze, ka refer, eh, vadušai referentei un pārējiem kolēģiem Rašvorkungam un arī Kjārakos eh, un eh, Bilānkungam un citiem kolēģiem. Tas nebija vienkārši vienkārši process atrast kopīgu lēmumu, tas ilgā vairāk nekā divus gadus, vairāk nekā 2000 groziem, bet tas bija vienmēr ļoti konstruktīvs process. Un par to visiem liels sirsnieks paldies. Neraugoties uz uh, jautājumu atšķirībām eh, par saturu, un tas, protams, ir atspoguļojis kompromisā. Eiros parlaments eh, pāri politisko grupu robežām šodien parāda, ka mēs vēlamies virzīt uz priekšu iekšējo tirgu patērētāju interesēs un uzņēmumu interesēs. Arī 20 gadus pēc eh, iekšējā tirgus vienotā akta uh, mēs uh, konstatējam, ka neraugoties uz direktīvu daudzumu un regulu daudzumu, tomēr nav tāda būtiska vienkāršošana, vienošanās iekšējā tirgu. Da, dalību valstis bieži vien izmanto savu rīcības iespēju, kādreiz pamatot, kādreiz nepama, nepamatoti. Ar šo direktīvu mēs radām ļoti labu ceļu, kas eh, vienoti noregulē iekšē tirgus tematus un arī dalībvalstīm atstāja nākotnē rīcības iespējas pieņem pašām likumus. Ar šādu pieeju mēs varam ļoti tālu virzīties eh, pāri vispolitisko grupu robežām. Komisijas priekšlikumu mēs eh, esam pamatoti atbalstījuši un ļoti daudzās vietās to esam uzlabojuši. Mēs esam parūpējušies par to, ka patērētāja aizsardzība saņem tām pienākošos lomu šajā direktīvā. Mēs eh, šeit esam 14 dienu atsaukšanas tiesības visai Eiropas eh, Savieniem paredzējuši visiem tiešsaistē noslēgtajiem liekumiem. Mēs atstājām uh, uh, patērētājiem tiesības, vai uh, viņi šo līgumu saņēmis rakstiski uz papīra vai pa ēpastu. Uh, um, mēs esam parūpējušies par lielāku caurskatāmību interneta darījumos un vienlaikus arī esam vērsušies pret ļaunprātīgu izmantošanu un klientu apmānīšanu internetā. Ir vienota informācijas sniegšanas pienākumus, it īpaši uh, par to, kādas ir cenas uh, attiecībos visiem tās aspektiem, uh, gan arī piegādē mājās, gan arī uh, tiešais darījumos. Cienījamās kolēģis un kolēģi, mēs šo visu esam padarījuši arī tādu piemērot maziem un vidējiem uzņēmumiem un an, amatnieku uzņēmumiem, it īpaši pakalpojumus. Mēs ļoti daudzos punktos esam veidojuši tā, ka ir ļoti elastīgi arī izņemti ārā no noteiktām normām, arī atsākšanas tiesības mēs esam pieļāvuši arī pa telefonu. Uh, Mēs esam šeit eh, paredzējuši, ka nebūs iespēja tādu ļaunprātīgi izmantot uzņēmumiem un patērētājiem vienlaikus tas sniegt arī ļoti skaidrs nosacījums par to, kādi ir nosacījumi, kā var sūtīt atpakaļ preci un atsaukt uh, līkumu. Un eh, šeit mēs vēlamies radīt tādu vienotu veidlapu atsaukšanai un tās īstenošanai Un ļoti daudziem līdz ar to būs vieglāk noslēgt darījumus un tos atsaukt. Un um, beigās uh, arī saskaņojot to ar dalību valstīm, mēs uh, tālāk raudzīsimies, kāda būs uh, attīstība es domāju, arī vienotā šeit ir padomu, tas būs daudz nesarežģītāk nekā pagātnē. Un eh, šeit būs arī ļoti skaidrs rīcības iespējas arī padomas līmenī, jo ļoti skaidrs ir tas, ka kopīgam tirgum ir vajadzīgs arī kopīgas normas. Eiro krīzē mēs to ļoti skaidri redzējām, tās skaidrāk nekā agrāk. Nepietiek vienkārši ar vienotiem principiem un beig beigās esat dalībvalstīm pilnīgu rīcības brīvību. Kopīgus principus ir jābārsta ar kopīgām normām, un par to mēs rūpējamies patērētājiem šajā direktīvā. Mēs ir, jā, tiešām ir tā, ka patērētāji arī zina savas tiesības, un tā, tie labāk tās varēs arī īstenot eh, attiecībā tie uzdevumi, kas neievēro noteikums. Ir tīpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo šie, šīs vienotās normas rada vienotas noteikums, un šī kultūras vai ekonomikas eh, atšķirības eh, varēs tiešām arī īstenot. Paldies par labo sadarbību, priecājos par turmāko sadarbību. Paldies Andrija Švāba kungam, un tagad padoms vārdā Garikundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, švāba kungs. Man ir ārkārtīgi liels gods runāt par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Kā jau jūs ziniet, pagājušā gada decembrī padomē izdevās vienoties par zināmiem noteikumiem, un padomi ir pieņēmuši savu sākotnējo pieeju 2011. gada 24. janvārī. Padomē vienošanās tika panākt pēc vairāk kā divu gadu intensīvām diskusijām par to, kādai būtu jābūt labākajai līdzsvaru situācijai starp dalību valstu un Eiropas likumdošanu, lai pēc iespējas vairāk aizsargātu patērētājus un kuras jomas vajadzētu harmonizēt. Tas vienkārši parāda to, cik ārkārtīgi. Uh, svarīgs ir šis jautājums un sarunas ir sarežģītas. Mums bija nepieciešama vairāk par 60 sēdēm, lai vairākums dalību valstu apstiprinātu kopīgo vienošanos. Vēl joprojām ir svarīgi vienoties par 4. un 5. komisijas priekšlikumu par to, kāda ir preču pārdošanas un ne. ne labas pārdošanas noteikumi. Mēs vēlētos, lai komisija svītrotu šos divus nosacījumus un, vienlai, un koncentrētu uzmanību vairāk uz tālu pārdošanu un uz pārdošanu, klauvējot pie durvīm. E, šo pieeju apstiprināja arī komisija, jo padomas teksts piedāvāja labāku risinājumu šo kontraktu gadījumā, labāku patērētāju aizsardzību kā komisijas tests. Padoma ir pilnīgi pārliecināta, ka šīs diskusijas ir svarīgas, un rītā balsojums par šo dokumentu būs svarīgs. Ja plenārsēde nolēmja dokumentu nosūtīt tālākai pārstrādē INKO komitejai, tad padome ir gatava to pieņemt pirmajā lasējumā un darīsim visu, lai tas izdotos. Protams, ka lielā mērā viss būs atkarīgs no tā, par kādiem grozījumiem parlaments rītā balsos. Kā jau es teicu, starp dalību valstīm viedokļi ir kardināli atšķirīgi tieši galvenokārt par 4. un 5. nodaļām. Uh, Jautājums ir par to, vai noteiktu preču pārdošanas garantijas un līgumtiesības tiešām var jau kad tikt harmonizēts Eiropas līmenī. Tāpēc mēs prezidentūra vēlētos uzsvērt tieši pirmo un trešo direktīvas nodaļas, kuros tiešām ir pievienotā vērtība, ja jautājums tiek risināts Eiropas līmenī. Šajā aspektā padomas e, viedoklis nav īpaši atšķirīgs no parlamenta viedokļa, kā to parlaments nobalso divās atbildīgajās komitejās janvāra beigās un februāra sākumā. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, mēs esam gatavi cieši sadarboties ar parlamentu un komisiju, lai sasniegtu visiem piemērot rezultātu. Varbūt, ka ne visi būs pilnībā apmierināti ar to, un tomēr mums uz to ir jāiet. Vēlētos pateikties gan referentam, gan arī komisijas un padomas pārstāvjiem, kā arī visiem deputātiem, kuri ir piedalījušies gan ziņojumu sagatavošanā, gan arī palīdzējuši Ungārijas prezidentūrai. Man nav ne jausmas, kāds rīt būs balsošanas rezultāts, un tomēr esmu pārliecināta, ka mums izdosies panākt uzlabojumus tajās jomās, kur tas ir iespējams un ir nepieciešams. Un mums izdosies patērētāja tiesības nodrošināt labāk nekā līdz šim. Paldies, Gari Konze, par uh, Jūs uzstāšanos komisijas vārdā tagad komisāre Redingskundzei. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, nākamgad mēs svinēsim 20 vienot iekšējā tirgus gadus, un visi esam pārliecināti, ka iekšējais tirgus ir bijis svētīgs gan atsevišķiem patērētājiem, gan uzņēmumiem. Taču pēdējie gadi ir pierādījuši, ka ir grūti panākt vienošanos par direktīvu, balstoties uz komisijas sagatavoto priekšlikumu. Liela daļa no jums, godātie deputāti, nevēlas redzēt nacionālo patērētāju tiesību aizsargumu pieaugumu. Šobrīd mēs esam uzsākuši trešo darba gadu pie šā likumdošanas akta, un es uzskatu, ka ir pienācis laiks, lai mēs tomēr varētu vienoties. Tas īpaši attiecās uz komiteju ziņotājiem, uz Švāba kungu, uz Valles kungu, uz, ēnu, uz Valles kundzi, uz ēnu referentiem par to, ka viņiem ir izdevies vienoties par kompromisiem. 11. gada sākumā padome vienojās par vispārējiem nosacījumiem, un tas ievērojami sašaurinātu likumdošanas akta aptvērumu un iekļaut vairākas pārdošanas metodas. Komisija uzskata, ka padomas viedoklis ir labs sākuma punkts, lai sasniegtu kompromisu par plašiem aspektiem. Un, protams, ka padoma vēlas uzlabot iekšējā tirgus darbību, vienlaicīgi uzsvarot to, cik iekšējais tirgus un patērētāju tiesības nāk par labu patērētājam. Un, protams, dalību valsts var vēl tam visam sniegt papildus normatīvos aizsardzības aspektus. Runājot par patērētāju tiesībām, un to vienmēr esmu uzsvērus, patērētāju tiesību direktīvai ir jābūt patērētāju tiesību direktīvai, kā jau nosaukums to norāda. Pāris piemēru. Es varu eh, apstiprināt, es varētu akceptēt jūsu grozījumu 122, kad patērētāji var nosūtīt atpakaļ preci, ja preces vērtība ir virs 14 eiro. Un tomēr jautājums par vienu gadu arī ir tiesības nosūtīt atpakaļ preci, un tas ir 116. grozījums. Tātad patērētājiem ir tiesības nosūtīt atpakaļ preci gada laikā, ja viņš nav ticis informēts par visiem pārdošanas aspektiem. Uh, un pirmajā A un B punktā, kā to atrunā 147. grozījums, runa iet par internetu pārdošanu. Protams, tas nebūs nevienam pārsteigums, ja es apgalvošu, ka es neakceptēju pilnīgi visus grozījumus, piemēram, 141. grozījumu, kaut arī, protams, arī mans mērķis ir stiprināt iekšējā tirgus funkcionēšanu, jo tas savukārt padarīs par obligātu tālu pārdevēju informācijas sniegšanu ikvienā dalību valstī. Un visbeidzot, mēs esam dažādi, mums ir dažādi viedokļi, un tomēr es redzu gaismu tuneļa galā. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies, ja vismaz mēs esam tuvu tam, lai sasniegtu visiem pieņemam līdzsvarot kompromisu, un es jums palīdzēšu to sasniegt. Paldies! Paldies, komisārs Kunze! Nākamā runātāja eh, juridiskajai komitejai Valis Kundzei vārds. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisārs kundzei. Mēs eh, esam veikuši tālu ceļu un mums vēl ir tāls ceļš ejams, un mēs esam cerīgi, ka mums izdosies sasniegt gala punktu. Vēlētos pateikties Švāba kungam par viņa darbu un juridiskās komitejas vārdā vēlētos pateikt, ka, protams, gadu laikā mēs esam saskārušies ar tām grūtībām, kuras ir dažādās dalību valstīs un dažādas juridiskie šķēršļi, lai veicinātu patērētāju tiesību stiprināšanu iekšējā tirgū. Progress ir panākts. Mums ir izdevies parlamentā vienoties par grozījumiem, bet juridiskā komiteja varbūt vairāk vēlētos ceturtajā nodaļā re, vairāk runāt par negodīgu pārdošanu īpaši tas attiecās uz caurskatāmīgu. Mūsu komiteja vēlētos redzēt šajā jomā tālāk soļus spērtus, un padomi varbūt uzskata, ka tas ir pāla, pārāk tālu cerēts un šauts, un tomēr mēs uzskatām, ka tas nāktu par labu iekšējam tirgum, un, protams, tas nāktu par labu patērētāju tiesībām. Tātad, kā jau teicu, mēs esam nogājuši tālu ceļu, mēs runājam par patērētāju likumdos tiesību, aizsardzību likumdošanu kopumu. Iespējams, ka mums būs jāiet jātipina uz priekšu maziem solīšiem, bet esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim runāt, diskutēt, vienoties un cerams, ka radīsim kaut ko vērtīgu. Jā, paldies, Valis Konzē. Vai pietikainas kundze ir klāt zālē? Jā, tādā gadījumā ekonu komitejas vārdā uz divām minūtēm vārds uh, pietikainas kundzei. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos pateikties visiem korēģi, kolēģiem par lielisko sadarbību, īpaši Švāba kungam. Un IMCO komitejai Švāba kungs ir ārkārtīgi sadarboties, gribošs un vienmēr gaisotne ir vienkārši lieliska jo, protams, komisijas priekšlikumā mēs varējām vēlēties ko labāku. No ekonu komitejas viedokļa raugoties, es vēlētos parunāt par trīs aspektiem. Vispirms, ir ārkārtīgi labi, ka digitālie produkti ir iekļauti šajā priekšlikumā, vismaz patreiz tie ir iekļauti. Labi, tas ir tāpēc, ka tas ir skaidri pateikts signāls jaunu produktu attīstītājiem, ka nākotnē šī joma nebūs beznoteikumu džungļi. Un nākotnē, protams, veiksmīgi būs tas, ka mēs runājam par jauniem, inovatīviem finanšu produktiem un eh, par to mums būs agrāk vai vēlāk jārunā, vai nu tā būs finanšu sektora direktīvas ietvaros, vai arī nākotnes dažādu patērētāju tiesību direktīvu ietvaros. Un visbeidzot, Es no sirds ceru, ka komisijas nākotnēs solis nodrošinās to, ka patērētāja tiesības būs augstā līmenī, un tas savukārt pieprasa pilnīgu patērētāja tiesību harmonizāciju Eiropas Savienībā. Paldies, Pietikainas kundzei. Tagad uh, mēs pārējām pie atsevišķām politiskajām grupām. Tautas partijas politiskās grupas vārdā uz divām minūtēm vārds Baltazāras kungam. Paldies, priekšsādātāji kungs! Augsti godātā komisāri, dargie kolēģi! Es vēlos sveikt Švāba kungu par paveikto darbu un par izcilu labo sadarbību starp Juri un Imko komitejām ir dažādi harmonizācijas līmeņi, tādēļ rezultāti ir īpaši nozīmīgi. Un tas, kas ir sasniegts, tā ir patiesa pievienotā vērtība Eiropas pilsoņiem. 14 dienu atkāpšanās tiesības un jaunie noteikumi par informāciju ne tikai attiecībā uz cenu, bet uh, arī uh, par pircēja adresi ir uzlabojums, ļoti būtisks uzlabojums. Uh, īpaši tad, kad uh, pirkšanas pārdošanas uh, notiek pārobežu kontekstā. Ir absolūti nepieciešama uzlabojuma arī e-komercijas jomā. Un šādi mēs papildinam jau esošo likumdošanu. Eiropas uh, līgumu reformai mūsu starpību pilnībā atbild, kā arī alternatīvai strīdu risināšanas uh, iespējai. Tas ir priekšnoteikums, lai iekšējais tirgus funkcionētu daudz labāk, lai aizsargātu patērētāju tiesības. Tas viss notiek pilsoņu labā. Pirms gada profesors Monti savā ziņojumā par Rozu kungam teica sekojošo. Patērētāju labklājībai vajadzētu būt iekšējā tirgus uh, darbības prioritāte, un mums nepieciešama ir direktīva par patērētāju tiesībām, lai varētu veidot augstu aizsardzības līmeni integrētā iekšējā tirgu. Tas pilnībā atbilst tam, kas šeit ir izstrādāts. Esmu pārliecināts par to, ka Švāba kungs noteikti arī turpinās strādāt un turpinās darbu līdz teksts tiks pieņemts. Paldies! Paldies Baldasārs kungam. Tagad sociālas demokrāta sociāla, grupas vārdā Gebhards kundze. Paldies priekšstādātāju kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Tās bija garas un smagas sarunas, kas notika, jo viedokļi bija ļoti atšķirīgi švāba kungs. Nu, vismaz diskusijas sākumā. Un nebija vienkārši vienoties uh, saprātīgi. Bet šajās sarunās mēs esam sasnieguši ļoti būtiskus uzlabojumus. Arī pēc balsojuma komitejā. Un tagad Malta politiskā grupa var balsot par šo kompromisu paketi Balsojums būs rīt, un jūs zinat, cik daudz tas eh, nozīmē pēc tam diskusijām, kādas bija. Patiesi ir uh, nopietni uzlabojums sasniegt. Minimālā harmonizācija atkal ir direktīvas pamatā, izņemot uh, tos procesus, kas jau ir pilnībā harmonizēti, un tas mūsu skatījumā bija tāds ļoti nozīmīgs punkts. Bez tam sociālajie pakalpojumi, veselības aizsardzības pakalpojumi, arī azartspēles. Uh, ir uh, izslēgtas no šīs direktīvas aptvēruma, jo tās ir jomas, kurām nepieciešama īpaša regulējuma, un tās nevar vienkārši tādās komerciālās pakalpojumu um, direktīvās iesaistīt. Tas ir ļoti nozīmīgi mūsu skatījumā. Bez tam arī pienākums sniegt informāciju. Mūsu skatījumā pilsoņiem tas ir ļoti nozīmīgi. Uh, mūsu tiesības ir stiprinātas, un tādēļ arī padomas priekšsētājs saka otro uh, uh, sadaļu strī, svītrot nozīmētu tieši to svītrot, ko esam sasnieguši informācijas uh, līmenī, un mēs sociāldemokrāti to neatbalstīsim. To es uzreiz pavisam skaidri saku. Mēs uh, esam ietvēruši arī elektroniskos produktus aptvērumā. Sākotnēji tas nebija paredzēts uh, Eiropas komisijas priekšlikumā. Bet tieši uh, pirkuma caur internetu tā ir ļoti nozīmīga joma, un to vajadzēja ietvert. Un arī pēdējā finiša taisnī mēs praktiski esam uh, ietvēruši arī uh, tos uh, pirkums, kas notiek tieši uh, pie patērētāja, patērētājiem tuvināties. Neslēpšu to, ka vēl ir pāris problēmas. It īpaši ar piekto sadaļu, proti ļaunprātīgas klauzulas, un mēs absolūti nepiekrītam tam. Un mēs vēl turpināsim strādāt, un, ja nepieciešams, tad, nu, pavisam mums būs no tā arī jāatsakās. Uh, Bet tas, kas ir vēl daudz sarežģītāk, ir finanšu uh, pakalpojumi. Tas, ka tie vispār nav ietvērti informācijas pienākumu uh, sadaļās, un šeit būs problēmas. Un šeit komisārs Kons arī par to mums būs vēl jādiskutē, jo jūsu priekšlikumā tie bija ietverti, un es domāju, ka tā tam būtu arī jāpaliek. Nu, tagad kopsavilkums. Mēs piekritīsim kompromisam, mēs piekritīsim. Uh, tam, ka dokuments tiek atgriezts komitejā, bet tas nozīmē, ka nesam piekrituši tam, ka pirmajā lasījumā dokuments tiks pieņemts. Paldies! Paldies Gephardas kundzei, un tagad ālda politiskā grupa divas minūtes Rošfor kungs. Priekšsādātāja kungs, šis eh, dokuments ir ļoti nozīmīgs. Tā nav revolūcija, tā nevar teikt. Uh, Nu, nevar teikt, ka viss bija slikti pirms tam un viss ir labi tagad. Tā nevar teikt, bet, nu, ir būtiski uzlabojumi paveikt jau šajā mūsu darba statijā. Un būtiskākais punkts ir uh, uh, e. Uh, pārdošanas darījumu uh, un interneta pirkumu uzlabošanu. Jo mēs uzlabojam patērētāju tiesības e-komercija ļoti liederīgi. Tā paplašina patērētāju izvēles iespējas un ļauj sasniegt zemes cenas tā dod iespēju maziem vidējiem uzņēmumiem un uh, arī amatniekiem atrast jaunas patērētājus. Bet ir nepieciešama Eiropas pieeja, un dažos ļoti noteiktos punktos ir nepieciešama pilnīga harmonizācija gan uh, tiesību, gan arī pienākumu jomā. Un ļoti konkrēti Itālijas uh, patērētājs, kas vācu vai beļģu uh, lapā nopērk uh, kādu preci, viņam jāzina, ka viņam būs tādas pašas tiesības. Uh, un tādas, tāda paša pienākuma, eh, un tas um, ir nozīmīgi. 14 dienas atgriešanas tiesības visur ES, tas, um, un uzreiz arī zinot summu kopumā, kas ir jāmaksā, izslēgs to, ka uh, būs nejauka pārsteiguma uh, vēlāk sagaidām. Jā, nu viss tas mainīs dažus parādumus. Uh, Daudzās valstīs ir tādi sīkumi un tādi, eh, tādi ļoti konkrēti punkti nacionālajās tiesībās, un eh, kaimiņu valstīs, piemēram, tādu nemaz nav. Bet dzīvot kopā Eiropā, tas nozīmē nedaudz mainīt savus panā, paradumus eh, vispārējo tiesību interesēs. Šis teksts ir uzlabojams vēl ar padomu un komisiju pie tā strādāsim un ļoti atzarnīgi vērtēju šo atvērtību. Mēs jau esam lielu darbu paveikuši. Paldies referentam Švāba kungam, bet īstais darbs uh, sastāv tai apstāklī, lai rīt visi grozījumi tiktu arī iebalsoti, jo patērētāja aizsardzība ir ļoti trausla, ir nepieciešama politiskā vienotība, lai aizsargātu patērētājus uh, tirgu. Paldies! Paldies, EKR! Bīlan kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties Švāba kungam par lielisko darbu un par ārkārtīgi lielo entuziasmu šās jomas sakārtošanai Eiropas Savienībā. Mēs esam strādājuši vairākus gadus un beidzot es esam, mēs esam nonākuši gala etapā, lai panāktu kompromisu un lai visiem patērētājiem 27 dalību valstīs distances pārdošanā un internetu pārdošanā būtu sakārtota likumdošana. Esmu pārliecināts, ka ar šīs direktīvas palīdzību patērētāji iegūs labāku aizsardzību īpaši interneta vidē veiktajiem pārdo pārdodajiem precēm. Un runājot par informācijas prasībām, kādas ir distances pārdošanai un pārdošanai, kas ir veikta ārpus uzņēmuma telpām, tad eh, parādīsies jauni produkti, un es uzskatu, ka tas palīdzēs sakārtot iekšējo tirgu. Esmu pārliecināts, ka direktīva būs pozitīvs impulss internetu pārdošanai, un, protams, ka ir jāveicina patērētāju tiesības. Varbūt pāris aspektu. Uh, Vispirms mēs mēģinām sagatavot eh, bala līdzsvarotu tekstu, tekstu, kas palīdzētu visiem iedzīvotājiem ES, bet arī tādu tekstu, kas nenāktu par ļaunu uzņēmējiem, īpaši MVU. Otrakārt, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka mums ir izdevies vienoties par pragmātisku tekstu, kas veicinātu harmonizāciju un juridisko noteiktību. Jo, piemēram, tajās dalību valstīs, kurās jau ir liela patērētāja aizsardzība, likumdošana īpaši nebūs jāmaina. Protams, svarīgi ir arī pārdošana internetā, un runājot par piekto nodaļu, par to ir bijuši viskarstākā šķēpa laušana, un tomēr ir zināma pozitīva attīstība. Mēs runājam par tādiem līgumiem, kuros patērētājs pircējs slēgšanā pats nepiedalās, Un eh, patiesībā ir žēl, ka direktīvas teksts varbūt nav perfekts, un tomēr esmu pilnīgi pārliecināts, ka varbūt cita saruna raunda rezultātā mums izdosies panākt lielāku aizsardzību patērētājiem. Gracias, Bilan. Paldies Bilāna kungam! Tagad zaļo politiskās grupas vārdā divas minūtes Turunenkundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, godātais referenta kungs. Eiropas Savienības iekšējais tirgus ir mūsu Eiropas sadarbības stūrakmens, un kā jau komisija ko vienotā tirgus aktā pagājušajā gadā rakstīja, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir jābūt iekšējā tirgus veidošanas kodolam. Un to arī mums ir svarīgi atcerēties, kad mēs rīt parlamentā balsosim par patērētāju tiesību direktīvu, direktīvu, pie kuras esam strādājuši jau vairākus gadus. Rītdien balsojamais teksts, kā jau šeit izskanēja, ir pamatīgi pārstrādāts 2008. gada komisijas teksts. Komisija šobrīd ir uzsvērusi tos aspektus, kādiem ir jābūt vienotiem noteikumiem iekšējā tirgū, kas tiešām nāktu par labu patērētājiem. Mēs zinām, ka dalību valsts arī vēlas tādu likumdošanu, kas būtu jēdzīga. Vēlētos pateikt pavisam konkrēti, ka Eiropas patērētāji tiešām jutīs izmaiņas, īpaši runājot par pārobežu pirkumiem. Šobrīd direktīva paredz vienotus noteikumus internetu pārdošanai. Vēlētos tikai minēt trīs piemērus. Visiem iedzīvotājiem Eiropā būs 14 dienu atpakaļ nosūtīšanas iespēja un ir jābūt skaidrai cenai norādītai pirms patērētājs akceptē pirkšanu internetā un Trešais ir iespēja nosūtīt atpakaļ preci, ar to ir bijusi problēmas. Mēs zaļie uzskatām, ka šī direktīva nebūs kaut kas tāds, ko mēs fiziski varam, varbūt eh, mēs, piemēram, šī direktīva attiecas arī uz programmu nodrošinājumu, uz mūziku un arī uz citiem tā saucamajiem netveramajām precēm internetā. Šis priekšlikums, par kuru mēs rītā balsosim un kuru atbalsta arī zaļā grupa, tas nav perfekts likumdošanas akts. Mēs zaļie vēlamies daudz ambiciozāku, labāku, tālajošāku direktīvu, un tomēr politika vienmēr ir, ir sadarbības un kompromisu auglis, un esmu pārliecināts, ka šīs tiesības, patērētāja tiesības, e, nāks par labu Eiropiešiem. Paldies, Turunenes kundzei. Un tagad uh, goe grupas vārdā pusotra minūte. Trianta Filidis kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, mēs kā politiskā grupa no paša sākuma norādījām uz to, ka patērētāju aizsardzību nedrīkst samazināt. To nedrīkst samazināt. Uh, sākotnējā komisijas uh, priekšlikumā bija tāda dinamika, uh, lai garantētu patērētāju aizsardzību visā ēst e Un eh, tādēļ pilnīga harmonizācija būtu tāda tā kā sarkanā līnija. Un tas novest pie tā, ka patērētāju aizsardzība ES būtu um, mazākā apjomā garantēta. Un divi ļoti nozīmīgi punkti ir sekojošie. Mēs saskaramies ar pilnīgi jaunu Eiropas parlamenta priekšlikumu, pilnīgi atšķirīgi no tā, ko komisija sākotnēji iesniedz un ko pieņēma padomē. Mēs uh, um, izvēlējāmies tādu. Um, pieeja, ka mēs dalību valstīm atstājam iespēju augstāk patērēt aizsardzības normu ieviešanu atstāt spēkā, ja tās uzskata to par vajadzīgu. Un bez tam aptvērums mēs jau no paša sākuma uzsvērām, ka sociālajie pakalpojumi, veselības aizsardzība un laimes spēles, azartspēles ir jāizslēdz no šīs direktīvas aptvērumu, jo tās nav uh, saistītas ar attiecībām starp pircēju un pārdevēju. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, ka šis punkts ir ietverts. Parlamenta priekšlikums ir tāds, ka mēs negribam uh, akli atbalstīt komisijas priekšlikumu. Gluži pretēji, mēs uh, pārstāvam spēcīgu pozīciju, aicinam komisiju un padomu ļoti nopietni vērtēt parlamenta darbu un priekšlikums, jo šeit ir šī dažādā harmonizācijas pakāpe un arī līguma jautājums starp percējiem un pārdevējiem. Paldies! Paldies, tagad EFT vārdā Rosīkungs, divas minūtes. Cienītie kolēģi, patērētāju aizsardzība ir eh, tikai viena joma, kurā es saskars ar problēmām pieņemt nozīmīgus politiskus aktus. Mēs negribētu, lai viss darbs pazistu, pazustu un arī pozitīvie a, aspekti. Piemēram, a, atkāpšanās tiesības. Šeit ir skaidra uzlabojuma līnija redzama maziem tirgotājiem, bet netiek a, pārkāptas patērētāju tiesības. Uh, Ja padoms eh, darbs būs vērsts uz to, lai labos grozījumus svītrot, vai arī, ja rezultāts izskatīsies tā, ka vispārējais uh, harmonizācijas līmenis tiks paaugstināts, tad mēs balsosim pret. Atbildība par šo situāciju nav viss parlamenta, bet gan komisijas uh, pusē ir tēmas, kurās mēs, e eiroskeptiķi, esam uh, gatavi teikt, jā, uh, ja tas uh, uzlabo aizsardzību un ir saprātīgs, ja tas nāk par labu pilsoņiem un uh, tirgotājiem, nevis dalībvalstīm kā tādām. Mēs runājam par patērētāju aizsardzību un vajadzētu izvēlēties tādu pieeju, kas visu uh, to ievēro. Grozījumi ir ļoti nozīmīgi. Ja teksts uh, tiks pieņemts tāds, kā ir, tad padomai to vajadzētu arī akceptēt. Paldies! Paldies. Tagad pie politiskām uh, grupām nepiedarošie deputāti Obermajer kungs. Priekšsētāja kungs, uh, dažkārt patārētājs īsti neapzinās uh, savas darbības aptvērumu, piemēram, lejuplādējot uh, digitālu uh, informāciju. Ja tīklā tiek uh, piedāvāts darīt to uh, bez atmaksas, tad tomēr vēl dažās slēptās uh, apakšpunktos tiek norādīts uz izmaksām. Uh, vai arī abonementi, ja um, patērētājs ir gribējis tikai vienreizēji kaut ko ielādēt. Un šeit ir nepieciešams šīs atteikšanās tiesības. Un tas ir ļoti nozīmīgs, kā arī uh, tad, ja preces tiek pārdodas tieši um, vēršoties, nerodāties pie pircēja, jo tad uh, arī pircējs var tikt mānīts. Piemēram, patērētājs aicina frizieri vai arī amatnieku, lai veiktu kādu darbību viņa mājās. Un te, šeit nerunā par kādiem pārkāpumiem. Mums ir nepieciešams tāds ļoti saprātīgs patērētāja aizsardzības aptvērums, bet jāievēro arī MVU intereses. Paldies! Paldies, Obermēra kungam! Tālāk mēs eh, pārējām pie runātājiem, kas runā savā vārdā. Uz divām minūtēm vārds eh, Korācijā Bildes kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Kompromiss, kas ir mūsu priekšā, ir veiksmīgs solis pareizajā virzienā. Es apsveicu to, ka mēs esam panākuši vienošanos par atsaukšanas tiesībām un distances un tiešās pārdošanas ziņā. Un tomēr mums vajadzētu doties solus priekšu. Tas, ka vēl nav panākta pietiekama garantiju nodrošināšana, mēs par to esam runājuši jau gadiem, un tomēr es esmu uzskatījusi un turpinu uzskatīt, ka mums ir jādodas pilnas harmonizācijas virzienā, jo tas nāks par labu visiem - juridiskajai noteiktībai, patērētājiem, līguma tiesībām un patērētāja tiesības um, ļaus panākt līdzsvaru gan uh, uzņēmumiem būs zemākas izmaksas, gan arī patērētāja tiesības būs lielākas. Mēs dzīvojam nepareizā pārliecībā, ka dalību valstis aizsargā savus patērētājus labāk, un brīdī, kad tās kļūst Eiropu, note Eiropas Savienības noteikumi tie labāk aizsargā uzņēmumus. Protams, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ja būs papildus izmaksas, tad par to maksās gala beigās patērētājs. Tā ir bijis vienmēr. Uh, Es uzskatu, ka mēs esam iestājušies par labiem noteikumiem un mums ir nepieciešama salīdzinošā likumdošana, un stīvēšanās starp dalību valstīm šobrīd nav pieļaujama. Es uzskatu, ka mums visiem ir jāīstājas par visu Eiropas iedzīvotāju kopīgo labumu minimālie nacionālie noteikumi, kā to pieprasa sociāldemokrāti, aizsargā adekvātu iekšējā tirgus attīstību. Patērētājiem ir jābūt aizsargātiem. Krīzes laikā, protams, ka pieaug protekcionisma ēna. Un ir tik viegli būt populistam. Es pilnībā piekrītu Švāba kungam, vēlētos uzteikt viņa lielisko darbu, vēlētos pateikties viņam par to, ka viņš ir tik daudz panācis, un esmu pārliecināta, ka mums vēl sarunas ir priekšā. Patarētā tiesības, kā jau Turunens kundze teica, ir iekšējā tirgus stūrakmens. Tas veicinās gan ekonomisko izaugsmu, jaunu darba vietu radīšanu, patērētāju uzticamību. Paldies! Paldies, Korācis kundze! Tālāk uz divām minūtēm vārds uh, Masipam Idāko kungam. Jā, ir uh, būtiski punkti, kas vēl ir jāizlabo. Tādēļ šo ziņojumu vajadzētu atgriezt atpakaļ komitejām Šeit runa ir par ziņojumu tālāko attīstību. Mm, Sākotnēs viss bija slikti, to mums teica patērētāju asociācijas gan dalībvalstīs, gan arī Eiropas Savienības līmenī. Bez eh, šeit, piemēram, Astūrijā patērētāju aizsardzības biedrība teica, ka šis pamatprincips, proti maksimāli harmonizēt eh, bijušo ceturto pāntu, eh, to vajadzētu panākt maksimālai harmonizācijai. E, tas nozīmē, ka būs vienādai sazība visās dalību valstīs. Tas nozīmē, ka ļoti daudziem patērētēm būs mazāka aizsardzība, jo dažās valstīs ir daudz spēcīgākas tradīcijas patērētēji aizsardzībai. Jebkurā gadījumā es gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi, ka ļaunprātīgas izmantošanas e, gadījumu saraksts nav tāds galīgs noslēdzošs, lai varētu šīs klauzulas palielināt dalībvalstīs, kas, eh, kas ietver gadījumus, kad patiešām um, būtu pārkāpti noteikumi, un, piemēram, eh, apgrieztā pierādījuma pienākums. Un šīs klauzulas, par tām ir bijušas vienošanās šīs līguma klauzulas, eh, Mm, tur ir, tam ir jābūt ļoti skaidri noformulētām. Mēs esam pret to, ka šeit eh, tiktu ieviest maksimāla harmonizācija attiecībā klauzulām, kuras var ļaunprātīgi izmantot. Eirobarometrs saka, ka 90% no, 99% no eh, tirgotājiem eh, saka, ka tas īstenībā ļoti maz kaut ko dos pārobežu tirzniecībā. Paldies uz divu pus minūtēm Harburkungam vārds. Jā, daudzi no maniem kolēģiem nav ieradušies, bet es runāšu divu ar pus minūtes, kā jūs teicāt. Es kā komitejas prieksēdētājs vēlētos uzteikt un vēlreiz izteikt savu cieņu visiem kolēģiem, kur ir strādājuši Švāba kunga vadībā. Ir bijusi ārkārtīgi spēcīga ēnu referentu komanda un cilvēki ir izrādījuši neviltot interesi un arī ekspertīzi kompetenci šajā jomā. Kā jau Vivienas kundze teica, patreiz, leģis, patreiz likumdošanai ir jādodās uz tādu ceļu, kas nāk par labu patērētājiem. Varbūt eh, jautājums par politiskajām grūtībām gan parlamenta, gan padomes pusē ir vēl neizskatīts, un tomēr parlaments jau pagātnē ir pierādījis, ka tam ir spēja panākt kompromisu. Uh, Un es domāju, ka parlamentam rītā būs tikai godīgi balsot par grozījumiem, tādējādi pasakot un padarot politiski zinām, ko mēs gribam. Vēlētos pateikties prezidentūrai un Giorī kundzei, kura ir vienmēr iestājusies par prezidentūras kompromisa garu, un kā mēs redzam, tas ir nesis augļus. Protams, ka mm, mēs varbūt mums neizdosies rītā noslēgt šo dokumentu, un tomēr patērētājiem ir tiesības zināt, ka parlaments ir ļoti tuvu vienošanās brīdim, un par to vēlētos pateikties kolēģiem. Varbūt tagad mazliet paskatīsimies uz to, kāds dokuments ir uz mūsu galdiem. E, vēlētos pateikt, ka kuracas biltas entuziasms ir saprotams, un tomēr Es e, neuzskatu, ka šī patērētāja tiesība direktīva ir stūrakmens. Tas patiesībā ir pakāpiens, jo ir vesela virkne pakāpienu, kas mums būs jāpaveic, lai mēs nonāktu platformā, kura būs harmonizēta. Protams, ka viss šis jautājums izraisa emociju vilņošanos un politiskas runas, jo patērētāju tiesību organizācijas dalību valstīs nevēlas, lai no viņu rokām tiktu izrauta būtiskā tēma, un tā arī ir lielākā problēma. Bet mums ir jāsakārto gan pārobežu ties, pārobežu pārdošanas tiesības, gan arī internetu pārdošanu. Ko vēlētos pateikt komisijai? Mums ir jāizveido tāda likumdošana, kas padarītu iespējamu lielāku harmonizāciju. Mums ir vesela virkne sadrumstalotu iniciatīvu, tajā skaitā arī patērētāju līgumu un citi jautājumi. Mums ir nepieciešama ilgtspējīga stratēģiska pieeja, un tas būs pakāpiens uz gaišo nākotni. Darbūt. Paldies, eh, Harbor kungam. Nākamais, nākamā runātāja. Uz divām minūtēm Hanslikas kundze. Priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, dāmas un kungi. Es eh, vēlētos pateikties Andrēsa kungam, kurš ir mans politiskais kolēģis, par to, ka viņš ir sagatavojis šo ziņojumu. Viegli tas nekādā gadījumā nebija. Mēs vienmēr esam uzsvēruši to, cik svarīga šī direktīva būs patērētāju dzīvēs, un tomēr tas būs svarīgi arī tir tirgotājiem, īpaši elektroniskā satura tirgotājiem un interneta vidas pārstāvjiem. Jo patērētājs, kas kaut ko nopērk interneta vidē, patērētājiem ir jābūt pārliecinātam un skaidrībai par to, kas šis produkts ir un ka tiešām sagaidātā kvalitāte būs tāda, kādu viņi ir vēlējušies. Mums, protams, ir nepieciešama juridiskā noteiktība, un tomēr mēs nevaram sagaidīt, ka uzņēmumi vēlēsies padarīt savu dzīvi grūtāku ja mēs vēlamies sabalansēt patērētāju un uzņēmumu intereses, tad tas ir grūts uzdevums, kas vēl nav sasniegts. Esmu pārliecināta, ka patērētāji Eiropā iegūtu daudz vairāk, ja mums būtu pilnīga harmonizācija. Tas būtu arī vieglāk eh, tiem, kuri darbojas elektroniskās pārdošanas vidē. Uh, Daudzās jomās jau mums ir izdevies rast risinājums, kas pilnībā atbilst patērētāju vēlmēm un pilnībā atbilst arī pārdevēju vēlmēm. Piemēram, nosacījums par 14 dienu atsaukšanas periodu. Tas apmierina abas puses. No otras puses, es, svē, es uzteicu to grozījumu, kas pārdevējām ļauj nodrošināt eh, pie, eh, ļauj patērētājam būt pārliecinātam, tātad aba, abām pusēm ir tiesības un pienākumi. Vēlētos pateikties padomē un komisijai. Paldies, Hanslīks kundze, uz pusotru minūti. Verņo kundze vārds. Priekšstādājos kungs, komisārs kundze, dargie kolēģi, sākumā es gribētu sveikt Švāba kungu referentu un visu sēnu referentus, īpaši Evelīnu Gebhārdu par paveikto darbu. Sākotnējais komisijas priekšlikums uh, patiesi mm, tik uzlabots. Un tas nenāca par, uh, sākotnējais teksts nenāca par labu patērētāju aizsardzību pastāvībai, jo tas paredzēja pilnīgu harmonizāciju. Bet nu vajadzētu tā rīkoties, lai tiesības tiktu visu laiku konstanti paaugstināts, nevis samazināts. Es sveicu sasniegto kompromisu un iespēju valstīm ieviest striktākus noteikumus, ja tās vēlas, bet tajā pašā laikā uzlabot minimālās tiesības visiem Eiropas patērētājiem. Tāpat arī līguma 12 mēneši vai arī Distants pārdošana ir uzlabota un arī visi termiņi, kādi ir uh, fiksēti, un, piemēram, atgriešanas termiņš 14 dienu laikā. Tas ir uzlabojums, bet piektais, piektā sadaļa tomēr nav pietiekami labi izstrādāta. Ne tikai aizsardzības līmenis nav pietiekams, bet arī netiek ietverta realitāte, kāda ir tad, ja ir ļaunprātīga rīcība. Un līdz ar to ir nepieciešams um, tāds risinājums, kādu vēl ES likumdošana nepiedāvā. Uh, Un uh, visām dalībvalstīm uzlikt vienādas um, pienākumus, tas, man liekas, nav pieļaujams. Mums ir nepieciešams sabalansēts teksts, kas uzlabotu un paaugstinātu patērētāju aizsardzību uh, kopumā. Paldies! Paldies! Un tagad uh, nākošais runātājs Kožušņika kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs, godātās dāmas un kungi! Vispirms vēlētos uzteikt Andrēs Švāba darbu, kuram ir izdevies e, tikt galā ar 160 grozījumiem vienkārši lieliskā veidā un sagatavot kompromisa grozījumus. Švāba kungs ir sākotnējo komisijas priekšlikumu sadalījis it kā divās daļās. Uh, kur runa iet arī par atgriešanas tiesībām. Mēs runājam par patreizējiem šķēršļiem iekšējā tirgu, ar kuru sastopās gan uzņēmēji, gan patērētāji. Un otrais. Švāba kungs ir iestājies par harmonizāciju patērētāju tiesībām, uzsverot veselu virkni izņēmumu, kurus varētu piemērot dalību valsts. Kaut arī mums izdevās vienoties par pilnīgu harmonizāciju, šī direktīva ir solis uz priekšu jebkurā gadījumā, jo tas eh, veicinās iekšējā tirgus attīstību. Paldies, Košušnieku kungam, uz divām minūtēm. Tagad vārds Lehner kungam. Paldies, priekšēdētāja kungs. Man, diemžēl, drusku būs jāielēj ūdens vīnā. Neraugoties uz daudziem uzlabojumiem, kas eh, komitejas eh, diskusijās tika panāks attiecības komisijas priešlikumu un ko arī, eh, par ko iesaka paldies arī referentam Švābu kungam. Manuprāt, pašreizējā paketa ir pār daudz regulē un sarežģīja nevajadzīgi tiesības. Ir tīpaši mazie un vidēji uzņēmumi ar to netiks galā. Patērētām tas patiesi neko nedos. Un starp citu, tam būs arī ļoti maz harmonizācijas efekts. Un iekšlietu, iekšējās tirgus īstenībā Eiropā tas nevirsies uz priekšu. Un šajā iestajā laikā es eh, varu pieskarties tikai vienam punktam. Komisijas priekšlikums eh, tur eh, ir ļoti paplašināts divu punktu definīcija. Tur 1600 grozījumi ir, tas īstenībā par to jau parlamentā nemaz nevarēja visu izrunāt, tas ir ļoti daudz, un īstenībā tam visam nav nekāda pamatojuma šim paplašinājuma nekur pielikumos nekur eh, tajos dokumentos, eh, kur, eh, kas tika nonāca parlamentā, par to nebija runa. Un tur ir runa arī par distances pārdošanu. Tas viss tagad ir izlabots un ir kompromiss, jā, to visu var atbalstīt. Bet otrs punkts, un par to es gribētu parunāt, jēdziens par to, ko nozīmē ārpus uzņēmuma telpām. Galu galā Ik viens līgums, ko noslēdz ārpus uzņēmuma telpām, ir eh, pakļauts ļoti daudzām eh, no, no, noteikumiem, eh, attiekumu tiesībām. Tieši tāpat, kā Obermēra kungs teica, ja, ja kāds elektriķi vai, vai krāsotāji vai amatnieki vai santehniķi, ja tu, viņš to ir pasūtījis viņa darbu, tad, protams, ka es zinu, ka tas viss ir uz, uzlabots. Cienījamies Andrijas Švāba, un, un tu to esi darījis, un arī komiteja, gan arī satura ziņā, gan arī formulējums ziņā, bet tomēr jāsaka, ka tik daudz, ļoti daudz. Juri, juridiski neskārie paliek, ir īpaši mazajiem amatniecības uzņēmumiem. T Tas viegli kļūst par iestādu cilpu. Un šī priekšlikuma daļa, manuprāt, ir lieka. To varētu īstenībā kruši vienkārši nosvītrot. Un tad, eh, tāpat kā 4. un 5. Eh, sadaļā, daļā, eh, un tad tādā gadījumā vispārējais nemaz nebūtu tik slikti. Paldies, paldies Lehner kungam. Tālāk uz pusotru minūti vārds Raptiekundzei. Paldies priekšēdētājiem. Es vēlētos eh, referentam Švābu kungam izteikt eh, lielu paldies un arī ēnu referentē Gebhardas kundzē. Gribētu teikt paldies un izteikt savu abrīnu, jo viņiem bija ļoti liela pacietība, bet arī ārkārtīgi liela kooperācijas spēja. Tas padarīja iespējamu šo, par šo tekstu šodien šādā formā arī diskutēt. Es domāju, tas ir ļoti labs pamats darbam arī komisārē Redings kundzē, kas, manuprāt, izteicās tā, ka mums e, patiešām ir pamats e, ar cerībām raudzīties nākotnē. Minimālā harmonizācija līdz ar to tiek sasniegta. Tas ir tas ļoti reāls pamats, uz, mēs, uz kur mēs varam ļoti labi strādāt. Es pati esmu no Grieķijas, no dalībās, e, kurai ir izdevies sasniegt ļoti augstu patērētāju tiesību līmeni un to garantēt. Es nekādā gadījumā nevēlētos, lai šis augstais aizsardzības līmenis attiecībos patērētāju tiesības tiktu noharmonizēts uz leju. Uh, Es atzīstos, ka es īstenībā nemaz tik daudz neesmu par to domājis, kad es pirmo reizi eh, dzirdēju Švābu kunga argumentus. Viņš runāja par maksimālu harmonizāciju, un tad es sev iedom, tad es iedomājos, eh, atcerējos to, ko es lasīju kādā avīzē. Kāds mēģināja tur eh, uzzīmēt ļoti skaistu sievietes seju, piemēram, dziedētājs acis un aktrises degunu un uh, modelis eh, muti un seja, kas radās, bija patiešām tā, tā, tāds mākslas tēls. Gribētu šo piemēru tikai nosaukt, lai parādītu, kā mēs var būt eh, ar eh, vislabākajām vēlmēm, ar vislabākajiem centieniem vēlamies sasniegt rezultātu, bet nevienmēr rodas šāds vislabākais rezultāts. Es domāju, ka šī minimālā harmonizācija ir labs darba priekšmetums. Paldies, Raptikundzē. Tagad uz divām minūtēm vārds uh, Abādu kungam. Euh, Priekšsēdētāja kungs, sākumā gribu atzinīgi uh, vērtēt Andrijas Švāga kunga darbu. Tas ļauj uh, sasniegt plaši vienošanos starp politiskajām grupām. Jā, Eiropai ir jāspēr soļus priekš un jāsasniedz uh, progress, lai aizsargātu Eiropas aizsar, uh, patērētāju. Un tad, eh, kad uh, patērētāji pērk produktus, piemēram, eBay uh, tieši saistē, tad viņi būs labāk aizsargāti, jo tiks radīts ietvars šādām transakcijām arī Eiropas Savienībā un netiks samazināta patērētāju aizsardzība dalību valstīs, bet gluži otrādi tā tiks uzlabota. Esmu vīlies uh, par to, ka uh, um, netiek uh, pietiekam daudz izaugsmes radīts. Uzņēmumiem vajadzētu dot iespēju labāk izmantot vienotā tirgus iespējas. Vai zinat, ka tikai 22 uh, procenti visu pirkumu notiek pārrobežā ES? Un mums jāatjauno ekonomiskā izaugsme. Un šajā tekstā mums ir nepieciešama ambicioza, bet arī pragmatiska pieeja. Uh, Un tas ir iemesls, kādēļ esmu ļoti gandarīts, ka daži nacionālās likumdošanas akcepti tiek ak saglabāti, pie kuriem patērētāji jau ir pieraduši un pieķērušies. Un Francijā, piemēram, uh, Uh, mums ir um, garantija ļaunprātīgas rīcības starpībā, un mēs varam uh, saglabāt mūsu noteikums tad, kad notiek uh, preces piedāvāšana uh, patērētāju mājās un uh, pirkšana pārdošana. Mēs atbilstam līdz ar to tām bažām, kādas ir pilsoņiem ikdienā. Es to atzinīgi vērtēju. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, bet ne, vienalga kāda ir vajadzīga Eiropa, kas aizsargā. Uh, piedāvā iespējas Eiropiem aizsargātos, un tas ir Eiropiešu patērētāju un uzņēmēju labā. Paldies! Paldies! Paldies tagad pusotra minūte Sehnalovs kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs! Pirms ļoti daudziem gadiem vienmēr valdīja princips klientam vienmēr taisnība. Bet šodien izskatās, ka situācija ir nedaudz mainījusies. Mēs arvien vairāk domājam par patērētāju tiesībām un par to aizsardzību. Priecīgs un apmierināts klients izskatās, ka daudziem uzņēmumiem nav vairs dievs galvenais, un tādu gadījumu ir ārkārtīgi daudz. Šā iemesla dēļ šis likums, šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga, jo, protams, ka tā palielinās patērētāju aizsardzību Eiropā. Varbūt ir svarīgi apzināties arī to, ka patērētāju aizsardzība dažādās dalību valstīs ir dažādā līmenī. Mums ir jāstiprina patērētāju aizsardzība tajās dalību valstīs, kurās juridiskā noteiktība ir vāja un kurā faktiski tas zināmā mērā apdraud arī iekšējā tirgus rīcību. Uh, Patērētāji ir jāaizsargā, un tas arī ir mans galvenais um, attieksmes punkts pret šo direktīvu. Vēlētos no sirds pateikties referentām, ēnu referentiem par lielisko darbu. Patērētāju aizsardzība nav pret uzņēmumu interesēm, patiesībā otrādi. Paldies. Uh, Tagad uh, vārds uh, Bastos kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, kungs, es vēlētos pateikties Švāba kungam par panāktajiem kompromisiem un vēlētos pateikties visiem, kur Švāba kungam palīdzēja. Protams, ka mēs vēlamies nodrošināt patērētāju aizsardzības augstu līmeni, bet vēl bez tam mēs vēlamies panākt arī to, ka Eiropas uzņēmumi varētu nodrošināt eh, preču piegādi un pakalpojums visās 27 dalību valstīs bez milzīgiem birokrātiskiem džungļiem, caur kuriem ir jācīnās cauri zobiem un nagiem. Nav tā, ka mēs vēlamies padarīt grūtāku uzņēmumiem pārdošanas iespēju pārdot pāri robežām, jo tas jau nenāks par labu iekšējiem tirgumu ir eh, informācija, kas būs pieejama patērētājiem, Šai informācijai ir jābūt patērētājiem piegādātai laikā un saprotamai. Protams, ka e, informācijai ir jābūt, informācijas piegāde ir pārdevēja kompetencē. Tas nozīmē, ka tā ir uz pārdevēja sirdsapziņas. Internetā noslēgtie līgumi, līgumi, kas noslēgti pa telefonu, tad uh, noteikumiem ir jābūt skaidri saprotamiem abā, abām pusēm, īpaši patērētājām. Es uzskatu, ka diskusijās mums izdosies panākt dinamiskāku Eiropu, jo tas mums ir vajadzīgs šodien. Paldies. Bārstas kundzei uz vienu minūti vārds Sančes Prisēto kungam, priekšēdētāji. Direktīva par uh, patērētāju tiesībām, horizontāla instrumenta radīšana ir svarīgi, ir papildināts jau četras esošās direktīvas. Tas viss ir pozitīvi. Mums ir vajadzīgs augsts aizsardzības līmenis patērētājiem, tas ir svarīgi ilgspējīgai attīstībai un nodarbinātībai. Lai to sasniegtu saskaņā ar līgumu, dalībvalstīm nedrīkstēt radīt šķēršļus, eh, radīt tādus pasākumus, kas palielinātu patērētāju aizsardzību. Pilnīga harmonizācija, to vajadzēja tikai tajās jomās piemērot. Uh, Uh, kurās nepieciešams radīt uh, koherentu ietvaru pārobežu tirniecību ar pievienoto vērtību. Ekon komiteja parūpējas, lai arī finanšu pakalpojumi piederētu pie šīs direktīvas, lai tas patiešām būtu horizontāls instruments. Tas būtu jāsadala pa sektoriem, pa nozarēm, un dalībvalstu likumiem tas viss ir jānosēdz, lai nerastos nekāds vakums bet varbūt tas viss nav gluži ņemts vērā pilnīgi šajā tekstā. To vajadzētu vēl labot un grozīt, pirms šis teksts tiks pieņemts. Gribētu arī Eiropas patērēt tiesību hārtu finanšu pakalpojumos. Paldies, Sančes Prisēdo kungam. Uz divām minūtēm Mesārošu kungam vārds. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégi! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisārs kundze, godātie kolēģi, mums visiem ir jāpasakās Švāba kungam par viņa paveikto. Harmonizēti noteikumi un vienu un to pašu jēdzienu izmantošana tā veicinās uzticamību iekšējam tirgum un tā veicinās arī juridisko noteiktību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi īpaši tiem uzņēmumiem, kuri vēlas nodarboties ar pārobežu pārdošanu. Švāba kunga priekšlikums, ka ir jānodrošina minimālās harmonizācijas noteikumi un tehnisko standartu pilnīga harmonizācija, ir vienīgais iespējamais risinājums. Tas, ka šādā veidā tiek apvienota un kombinēta minimālā un maksimālā standartizācijas prasības, ir svarīgi Pārobežu tirzniecība šobrīd galīgi nav sakārtota, un tas neveicina šādas tirzniecības attīstību. Statistika rāda, ka daudzi patērētāji zin, ka daudz ko var nopirkt internetā, tomēr neizmanto šo iespēju, jo viņiem šādai pārdošanai nav uzticamības. Īpaši centrāla un austruma Eiropas valstīs šī uzticība ir neliela. Mēs vēlamies, lai būtu kopīgs ietvars, juridiskā noteiktība, jo šobrīd eh, mums trūkst šajās valstīs patērētāju uzticamību pārdevējiem tāda, kāda tā ir rietumvalstīs. Mums ir jābūt uzmanīgiem, nebūsim pārāk komplicēti un nepadarīsim dzīvi MVU pārāk grūtu ar šo birokrātisko nastu. Vēl jau vairāk, ja mēs runājam par iekšējo tirgu, tad, eh, protams, ka tā ir viena no Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Tas ir savā ziņā simboliski, ka burtiski pāris dienas pēc starptautiskās patērētāju aizsardzību dienas mēs runājam par šo jautājumu. Padarīsim visiem dzīvi vieglāk. Paldies, mēs Eros kungam. Tālāk mēs eh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms Kalīkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties eh, visiem, kuri ir strādājuši pie šī ziņojuma, pateikties Švāba kungam un viņa kolēģiem par divu gadu laikā izdarīto un arī panākto. Sasniegts ir ārkārtīgi daudz, un eh, es vēlētos pateikties eh, Ungārijas prezidentūrai par lielisko darbu. Arī komisijas, komisijai vēlētos pateikties, jo e, komisāri vienmēr ierodas Strasbūrā runāt par šiem jautājumiem. Harmonizācija ir svarīgs jautājums. Un e, īpaši uh, atsaukšanas tiesības, negodīgi līguma noteikumi un elastības klauzula. Elastība tādā ziņā, ka dalību valsts pašas var daudz ko noteikt, ir ārkārtīgi svarīgas. Un visbeidzot, es vēlētos pateikt, ka tas ir sava veida papildinājums pakalpojumu direktīvai, un tāpēc vēlētos pateikties Švāba kungam. Paldies! Paldies, Kelī kungam! Tālāk uz vienu minūti. Nākamajā runātā. Muchas gracias, presidente, señora komisārija. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, atļaujiet man referenta kungam izteikt uh, apsveikumu un arī Gepārdas kundzei par labo darbu, kas ir veikts. Gribētu tādas vispārīgas pārdomas izteikt. Tas jau nav tā, ka tiktu paaugstināts protekcionisms. Nav samazinātas tiesības, kuras dažās tādēļ valstīs jau pastāv. Ja mēs patiešām vēlamies iekšējo tirgu un lai būtu labas attiecības starp uzņēmumiem un patērētājiem, tad mums paralēli vajadzētu radīt arī līdzsvaru starp augstām patērētāja tiesībām un konkurences tiesību aizstāvību. Un šo līdzsvaru nepieciešams nodrošināt ar minimālu harmonizāciju. Dalību valstīm ir jābūt iespējai lai tās pieņemtu papildus norma, kas uzlabotu patērētāju aizsardzību. Mēs nevaram pieņemt, ka kopienas noteikumu pieņemšana izraisīja to, ka daudz patērētāji būtu bez aizsardzības. Sarunas Eiropas parlamentā to visu ir uzlabojuši, bet gribētu uzsvērt, ka nav samazinātas tās dalībvalsts tiesības, kuras jau dažās dalībvalstīs pastāv. Paldies, Irgens kundzei, uz vienu minūti. Pušē kungs. Prezident. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es vēlētos veikt Švāba kungu kopā ar viņa komandu, kas ir sastādījuši lielisku ziņojumu. Tas prasīja ilgu laiku, lai panāktu vienošanos un savu veidu kompromisu, kas apmierinātu abas puses - patērētāju un uzņēmumu. Esmu pārliecināts, ka tas būs solis uz priekšu visu Eiropas patērētāju tiesību stiprināšanā. Mums ir jāharmonizē priekšlikumi, un tas jau arī ir atrunāts atsaukšanas iespējās. 22. punktā uzņēmumam ir tiesības pārdot otrā dalību valstī, un tomēr par to nevajadzētu varbūt runāt šeit. Eh, tas pats attiecās arī uz digitāla satura precēm. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka par šo direktīvā tiek runāts, un esmu pārliecināts, ka turpmākajās sarunās ar padomu mums izdosies mazliet pieregulēt šos manas pieminētos aspektus un panākt op optimālu rezultātu. Paldies, Bušai kungs! Uz vienu minūti vārds tik augundzē. Paldies, priekšēdētāji! Komisāras kundze! Es domāju, ka visi Visiem patērētājiem būtu tiesības saņemt informāciju par līgumu, kas ir noslēgts. Uzņēmumiem ir jāsniedz informācija patērētājiem arī attiecībā par noteikumiem. Ja noteikta summa, piemēram, tiek rezervēta kredītkartē, ir svarīgi aizsargāt patērētājus pret ļaunprātīgām klauzulām. Uh, finanšu pakalpojumu jomā vai elektronisko pakalpojumu jomā, eh, turisma darījumos, šīs klauzulas bieži vien ir eh, tādas ļoti sīkā drukā uzrakstītas, un eh, patērētāji vienkārši paraksta kādu veidlapu un nemaz neizlasa sīko druku. Citreiz tas pat ir lapas otrā pusē. Arī tad, ja viņi izlasa šīs klauzulas un tām nepiekrīt, tad klientiem nav pilnvarojums uh, vienoties par darījumu, jo bieži vien šo līgumu nemaz nevar mainīt. Dalībvalstu patērētāja aizsardzības biedrībām to vajadzētu pārbaudīt, lai aizsargātu patērētājs pret ļaunprātīgu izmantošanu. Paldies, tikau kundze. Roitevs kundzes vienu minūti. Eh, Paldies, priekšstādātāja kungs. Es vēlētos pateikties Švāba kungam par lielisko darbu un arī par to, ka viņš ir ņēmis vērā manus grozījumus. Tas, ka patērētājiem beidzot būs tiesības saņemt pakalpojumu vai preci ikvienā dalību valstī no citas dalību valsts, ir būtiska izmaiņa. Jo ir tāda uzņēmuma, kuri atsakās piegādāt preci pāri robežai, īpaši tas attiecās uz jaunajām dalību valstīm. Es no sirds ceru, ka padome pieņems, akceptēs mūsu grozējums īpaši par savstarpējību un arī par vienkāršākiem līgumu noteikumiem un e, līgumu saturu. Protams, ka vajadzētu patērētāju aizsardzību attiecināt arī uz MVU un NGO. Patērētājiem ir tiesības, un beidzot tas ir atrunāts. Paldies Rotovs kundzei, un tagad vienu minūti Konform stratēģijai UE 2020 un nivel crescut. Paldies, priekšēdētāji. Saskaņā ar stratēģiju 2020 tiek garantēta arī augstu kvalitātu produktiem un aizsardzības patērētājiem. Vienlaikus ir jārada patērētāja uzticība, lai uzlabotu iekšējā tirgus efektivitāti, patērētāju tiesību uzlabošana. Visām dalībvalstīm sniedz iespēju veidot eh, pašām savus noteikumus un pielāgot to Eiropas Savienības normām. Eiropas Savienība var radīt iekšējo tirgu ar ļoti augstu aizsardzību patērētājiem. Lai būtu harmonizācijas minimāls līmenis palielināts. Eiropas eh, sistēma gadījumā, ja preci neatbilst liekumam, tad tas ļoti labi attiecas arī uz atsaukumtiesībām. Paldies, Daničēvas kundzē, uz vienu minūti vārds uh, nākamajai runātājai. Gāpēks kundzē. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Patreizējie Eiropas Savienības noteikumi paredz minimālo harmonizāciju, un dalību valsts pašas var izvēlēties, kādus noteikumus piemērot - lielākas aizsardzības vai nē. Es vēlētos uzteikt Švāba kunga priekšlikumu, un patiesībā šis priekšlikums ir radies ļoti smagu un ilgstošu diskusiju rezultātā. Kā jau šeit izskanēja, kā jau Georgija kundze teica, Ungārijas prezidentūra vēlas noslēgt šo dosjē. Mums ir patērētāji jāaizsargā, mums ir jāmēģina viņiem nodrošināt labāku aizsardzību un samazināt birokrātiju. Vienotajam tirgum mums ir nepieciešams vienots noteikumu kopums, tāpēc es iestājos par, šī, note, par šīs direktīvas pieņemšanu pirmajā lasējumā. Priekšsēdētājs nākamais runātājs lūdzu. Redings kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tās ir bijušas ļoti konstruktīvas debatas, kurās mēs visi šobrīd piedalījāmies. Visi patiesībā ir viens prāts, ka ir nepieciešama labāka, konstruktīvāka, efektīvāka patērētāja tiesība direktīva nekā tās, četras, kuras patreiz darbojās. Visi arī ir viensprāts, ka varbūt direktīva nebūs absolūti perfekta, un tomēr tā būs ievērojami labāka par to, kas ir pilnīgi noteikti sliktāka. Protams, kā mēs visi saprotam, un viss uzteic Andrejas Švāba darbu, un e, arī viņa ēnu referentu un palīgu darbu. Es e, no sirds ceru, ka šī vienotība Švāba kunga atbalstā turpināsies, jo patiesībā mēs šobrīd esam nonākuši uh, ļoti interesantā situācijā, un mēs esam tādā nelielā laika posmā, kurā mums ir iespējams panākt labāku likumdošanu. Visas politiskās partijas ir viensprātas, ka likumdošana ir jāuzlabo, un vēlētos teikt, ka šis ziņojums varētu būt sava veida dokuments, uz kuru balstīsies diskusijas, un esmu pārliecināta, ka Ungārijas prezidentūrai izdosies noslēgt šo dosiju. Paldies! Tagad vārds Ģerija kundze. Elnök úr, biztos asszony, tisztelt. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātā komisārs kundze, cienījamie deputāti. Es arī vēlētos pievienoties visiem tiem, kuri uzteica šīs debatas Un mēs Ungārijas prezidentūras un Ungārijas speciālistu ekspertu vārdā vēlētos pateikties par sarunām, un esmu pārliecināts, ka sarunas turpināsies tikpat radošā gaisotnē. Varbūt atbildēšu vai pieminēšu vairākus specifiskus aspektus. Negodīgas līguma attiecības. Kā jau daudz šeit teica, patreiz piedāvātā direktīva tiešām piedāvās labāku aizsardzību šādos gadījumos. Patreizējos noteikumos ir paredzēts tikai tāds pieminējums, un līdz ar to, ja mēs vēlamies izveidot savu veidu melno sarakstu negodīgiem tirgotājiem, tad tas būs paredzēts patreizējās direktīvas ietvaros. Kāds no kolēģiem šeit pajautāja, kaut arī mans kolēģis jau uz to atbildēja, bet tomēr atbildēšu vēlreiz, kāpēc ir tik svarīgi vienoties par šo dokumentu pirmajā lasējumā. Uh, Mēs eh, sākām diskusijas pie šī dosjē pirms vairāk kā diviem gadiem Francijas prezidentūras laikā. Mums ir bijis pāri par 60 sanākšanu un sēžu, un, protams, ka vienmēr būs tā saucamā bloķējošā minoritāte, kur vēlas ierobežot direktīvas ietvaru. Mm galvenu runāt tikai un vienīgi par distances līgumiem un līgumiem, kas noslēgt ārpus uzņēmumu telpām. Šis e, ierobežotais direktīvas ietvars e, paredzētu vismaz ļautu mums panākt e, vienošanos, un tomēr uzskatu, ka patreizējais ietvars ir pietiekami plašs. Eiropas parlamenta nostāja ir samērā tuvu uh, padomas vispārējai nostājai. Līdz ar to es uzskatu, ka tā ir sava veida loks, kuru mums vajadzētu izmantot. Prieksēdētāja kungs. E, jautājums par to, vai tas ir stūrakmens vai pakāpiens. Jā, ja mēs vēlamies reālus to raudzīties, tad es esmu persona, kas nevēlas neko pārspīlēt. Es tiešām uzskatu, ka tas ir pakāpiens un nevis stūrakmens. Tas nav stūrakmens, kas balsta visu māju, tas ir pakāpiens uz kaut ko labāku, uz mūsu iedzīvotāju interešu aizsardzību. Mēs visi zinām un esam viensprāts par to, ka dalību valstīs ir dažāda juridiskā uh, situāciju un esmu pārliecināta, ka pilnīga harmonizācija patreizajā momentā nemaz nav iespējama. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādodās uz priekšu nelieliem solīšiem, varbūt eh, direktīvas ietvaru nedaudz ierobežot un tomēr šādas direktīvas ātra pieņemšana ātri nodrošinās patērētāju tiesību aizsardzību. Paldies! Paldies! Eh, Gerija kundze, tagad Švāba kungs. Paldies priekšēdētāji. Jā, vai tas ir tāds būtisks punkts? Protams, tur daudz jā, jādiskutē. Skaidrs ir tas, ka. Kā Eiropas kopienas eh, Altero Spinelli pirmdibinātājs, ka vārdā šodien nosaukt mūsu politiskās grupas zāle, ir, eh, viņš, viņš varēja runāt par tiem principāliem jautājumiem Eiropā. Esmu pārliecināts, ka šodien ir tādi mazi soļi, kas ir ļoti konstruktīvi. Tie rūpējas par progresu Eiropā. Tādēļ es visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā, vēl. Uh, un kas ir eh, padarījuši iespējams grobam, eh, cer grozījumā arī kompromisu. Gribētu teikt paldies, jo kompromis vienmēr ir iespēja izlīdzināt intereses. Protams, ka ne jau visi būs eh, simtprocentīgi apmierināti, bet var iet pa šo ceļu vēl tālāk un uzlabot uh, Tādēļ es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Gribētu izmantot uh, iespēju komisārai uh, Redingai, komisijas vicepriekšēdētājai, teikt paldies par viņas pozitīvajiem vārdiem, gan šodienas debatēs, gan arī daudzās citās sarunās. Es ceru, ka mēs uh, arī konsultāciju laikā ar uh, padomu varam rēķināties jūsu atbalstu. Gribētu teikt arī Makaram Kārbaram komitejas priekšēdētājiem par viņa pacietību. Gribētu teikt arī uh, kolēģiem uh, Lēnēm, uh, kas uh, juridiskās komitejas priekšēdētājiem padomē. Uh, Eh, bijušajai eh, kolēģei eh, Garī kundzei gribētu vēlēt, lai viņa arī kā padomas prezidentūras pārstāvi, lai viņa arī saprastu, ka Eiros parlamenta, parlaments ir pieņēmis padomas priekšlikumu 24. janvāri, iespējams, ka tas to nevarēs atstāt negrozītu. Varbūt mēs labprāt dažos punktos ietu tālāk. Tādēļ mēs gribam arī vēlamies nākamais nedēļas konstruktīvus priekšlikumus, lai dabūtu labu rezultātu. Sižnieks, paldies un skaistu vakaru visiem! Paldies! Švāba kungam. Tālāk. Es vēlētos arī jums visiem novēlēt uh, labu vakaru. Un uh, tagad beidzas debatas par šo punktu. Rīt būs balsojums.